La seduta è ripresa, il processo verbale della seduta di ieri e i testi approvati sono stati. Eh, turpināsim mūsu eh, plenārsēdi. Eh, ir arī pieejams protokols vai ir kādi komentāri? Proce... Please, you have the floor. Lūdzu. Merci, merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos runāt par sesto punktu, kas attiecas uz šo ziņojumu, proti par tiem apstākļiem, kādos mēs ratificējām uh, ziņojumu, ar kuru tiek noslēgts asociācijas nolīgums ar Ukrainu. Es domāju, ka tā kā tas ir norādīts jau arī ziņojumā, um, šī ir nepieredzēta situācija viena ārvalstu politiskā persona ir izdarījusi spiedienu, spiedienu uz mūsu parlamentu, un es domāju, ka tas ir zināmā mērā ietekmējis to konsensusu, ar kur šis parlaments apstiprināja šo dokumentu. Tāpēc es vēlētos izteikt aicinājumu nobalsot par, par šo ziņojumu, lai um, noskaidrot, vai kolēģi ir viensprāts vai nē. Un es domāju, ka mums ir attiecīgi jāpārskata arī protokols, ņemot vērā to, kā tas viss ir norisinājies. Paldies! Onorevole, teniamo, on va tenir compte de, de vos observations. Mēs ņemsim vērā jūsu komentārus. Un paldies! Lūdzu, jums vārds. Priekšsēdētāji papildinot man kolēģi Golnišu nu pat teikto ārvalstu spēki ir ietekmējuši to, kā parlaments ir pieņēmis savu lēmumu. Proti, ir bijusi vēlme ietekmēt balsojumu Eiropas parlamentā, tas attiecas uz šo nolīgumu ar Ukrainu, un mēs es, uh, izsakam protestu, mēs nepiekrītam tam, ka balsojums ir noticis pareizi, un tāpēc mēs vēlētos, lai šodien uh, nu, tiktu balsots uh, par protokolu. Monsieur le député, il n'y a pas eu. Cienījamais deputāta kungs. Es ieklausījos jūs teiktajā. Es tagad lūdzu jūs uzklausīt manis teikto. Neviens nav uh, licis deputātiem balsot tā vai citādi, proti rezultāts ir parādījis, ka vairākums deputātu bija par un uh, mazākums bija pret. Tāda ir demokrātija, neviens nav ticis ietekmēts, un es domāju, ka Eiropas deputāti var brīvi rīkoties, un viņu brīvība uh, nav tikusi ietekmēta, un es domāju, ka neviens cits parlaments nevar ietekmēt uh, Eiropas parlamenta deputātu brīvību. Lūdzu, kundze. Dziękuję, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji. pirms mēs pieņemam šo lēmumu, pirms balsošanas plenārsēdē, mēs spriedām par asociācijas līgumu un mēs arī balsojām afet sanāksmē. Un afet komitejas sēdē mēs izlēmām atbalstīt šo nolīgumu un lielāk, lielais vairākums nobalsoja par. Un tur mums nebija nekādas videokonferences, kā citu parlamentu, un mēs pieņemam šo lēmumu pilnībā suverēni mūsu komitejā. Oui, monsieur le président, pour compléter ce... Jā, priekšsēdē, lai papildinātu, nu, pat deputāts teikto, mēs nosodam e, šo te tiešsaist, tieš par kuru e, mēs netikām informēti, mēs gluži vienkārši e, viņām nolikt fakta priekšā, proti, ka parlamenta, Eiropas parlamenta lēmumu pieņemšanas brīdī notiek šāda pārraida. Un par šo punktu vajadzēja pirms tam nobalsot, ja vienoties. Euh, Cienījamie deputāti, es nedomāju, ka būtu noticis kas tāds, kas būtu pretrunā Eiropas parlamenta reglamentam. Es domāju, ka notikušais ir uh, pieņemts lēmums, kas noteikti nostiprinās saikni ar, ar, uh, ar parlamentu starpā, un es domāju, ka Ukrainas parlaments neko nav uzspiedis Eiropas parlamentu deputātiem. Uh, tā ir brīvība, tāda ir brīvība. Jums vārds, lūdzu. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Godīgi sakot, es AFET komitejā arī biju un būdams loceklis šajā komitejā man jāatzīst, ka šī nāksme ir notikusi ļoti ātri. Un uh, Inte komitejā nav bijusi iespēja izanalizēt ekonomisko argumentāciju, kāds ietekmēs tirzniecību, kā līgums šo lietu ietekmēs. Uh, E, tad e, mēs uzskatām, ka jā, parlamentārā procedūra varbūt bija, bet komiteju līmenī viss e, netika ievērots kā pienāks, un ja mēs esam patiesi demokrātiski institūcija, tad mums ir jādomā nopietni par savu pilnvaru iemiesošanu, nu, katrā ziņā, lūk, ir šāds ir mans arguments, paldies. Thank you. Uh... Paldies. E, tas bija brīvs balsojums vakar. Un e, mēs nevaram šodien mainīt vai grozīt savu lēmumu kaut kādā veidā. Es e, saprotu jūsu atšķirīgās nostājas, bet šodien jebkurā gadījumā mēs nevaram mainīt neko lēmumā, ko Eiropas parlaments jau ir pieņēmis.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 Priekšsēdētāji kungs, mēs varētu balsot uh, paceļot rokas, vai arī tas varētu būt personāla balsojums. Priekšsēdētājs, jūs vēlties mainīt uh, dažus vārdus protokolā tātad? Atbildi, es vēlētos, lai mēs nobalsotu par protokolu lai uh, redzētu, vai mēs to pieņemam vai ne, ņemot vērā to, ka ir noticis uh, ārkārtīgi satraucošs precedents. Un tas, ka mēs varētu uh, šādējādi uh, tikt savienot ar ikvienu citu parlamentu, par kuru uh, valsts nolīgumu mēs balsojam, tas tik tiešām satraucoši. Kas ir, ir pret Galniša kunga priekšlikumu? Bene, allora metto ai voti chi è favorevole. Lūdzu, balsosim, kas ir pār, kas uh, balso par protokola apstiprināšanu. Uh, you, please, you have the floor. Lūdzu, dod jums vārdu. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, šis ir ārkārtīgi svarīgs brīdis. Eh, Parasti, kad mēs runājam par starptautisko nolīgumu vai par daudzpusēju līgumu pieņemšanu, protokols ir ļoti svarīgs pierādījums. Un kāpēc mēs balsojam par šo protokolu, kad ir tik maz deputātu klāt šajā zālē? Varbūt šeit ir atkal vēlēšanas, varbūt noraidīt šo nolīgumu kaut kad vēlāk nākotnē. E, pret saviem kolēģiem. Es uzskatu, ka šī procedūra e, varētu sabojāt iespēju par mūsu reglamentu un mūsu likumdošanas procedūru. Sr. Presidente, senhores deputados, ontem houve aqui uma votação que é que foi a expressão Sēdētāji, dāmas un kungi. Mēs eh, šeit, es gribēju teikt, ka es balsoju pret šī nolīguma parakstīšanu. Es balsoju pret nolīgumu tirniecībai ar Ukrainu, bet neviens man nav spiedz balsot tieši tā. Un uh, neviens deputāts nebija spiest kaut ko darīt. Šeit mēs runājam par uh, politisko aktu, un mēs nevaram uh, tagad mainīt vai iet pretī formālam administratīvam balsojumam. Un šeit man ir tā lieta, ka mēs jaucam kopā dažādas lietas. Te ir substantīvs jautājums, kas ir kā mūsu um, balsojuma rezultāts un uh, likumdošanas akta pieņemšana. Mēs uzskatām, ka mēs jaucam divas šīs lietas kopā, un tas ir ļoti bīstam. Labi. Balsošanas rezultāts šobrīd netiek apspriests. Šobrīd mēs runājam nevis par substanci, bet tikai par formalitāti. Varbūt ir kaut kāda aspekta, ko varētu vēl pielikt klāt, tomēr mēs nevaram mainīt balsošanas rezultātu. Mēs balsojām, kā balsojām vakar. Rezultāts ir apstiprināts. Mēs šeit vienkārši runājam par kādu protokolu teikumu kas varētu būt ierakstīts papildus. Mēs nevaram spriest par balsojumu leģitimitāti. Šis balsojums bija pilnībā pareizs. Un saikne ar Kijevas parlamentu ir arī leģitīma bijusi, un tas neietekmē Eiropas parlamenta balsojumu. Es nedomāju, ka e, šeit ir jebkāds e, deputāts, kas būtu ietekmēts dēļ šīs saiknes ar Kijevu. Katrs vadījās no savas sirdsapziņas un tā. Arī balsoja. Labi, tagad varbūt nu, noliksim pie malas šo jautājumu, turpināsim mūsu darba kārtības punktu izskatīšanu. Un mūsu nākamais jautājums ir komisijas un padomus paziņojumi par es veiktajiem pasākumiem rēģējot uz ebols vīrusu uzliesmojumu. Priekšstādētāji, lūdzu, mēs atliekam šo jautājumu uz vēlāku laiku iepriekšējo jautājumu par protokolu. Pietiks debatēt tagad par šo te jautājumu. Hier, donc... Rezultāts balsojumam ir pilnīgi skaidrs. Mēs vakar par to balsojām. Un tagad mums ir jāiet uz priekšu. Uh, mums ir komisijas un padomas paziņojumi par es veiktiem pasākumiem rēģējot uz ebols vīrusa uzliesmojumu. Un padomas vārdā es došu vārdu Dela Vedova kungam. Presidente. Presidente, onorevoli deputāti, signora komisāra. Priekšsēdētāji, godājumie deputāti, komisāras kundze.